ir komisijas priekšsēdētās vietnieces paziņojums par savstarpējās aizsardzības klauzulu, respektīvi Lisabonas līguma 42. panta 7. punktu vārds Mogherini kundzei. Paldies priekšsēdētāji. Tā. Šīs nav ierasts laiks Eiropai, par to nav šaubu. Mēs saskaramies ar bezprecedenta izaicinājumiem, un mūsu um, pilsoņi mums jautā, kāda ir Eiropas Savienības jēga, un daži uzskata, ka šāda Eiropas Savienības 28 valsts sastāvā ir pārāk plaša, pārāk sarežģīta, lai varētu risināt šādas situācijas. Un mūsu reakcija pēc šausmīgajiem Parīzes uh, teroraktiem ir pārsteigusi daudzus, un daudz teica, ka vistumšākajos laikos Eiropa būs sašķelta un uh, saskaldīta uh, iekšējās cīņās, un es esmu piedalījusies visos padomēs, visos samitos pēc 13. novembra notikumiem, un līdz ar to es es vēlos jums teikt, ka mūsu atbilde, Eiropas Savienības atbilde bija tāda, ka mums ir jāstrādā Eiropas Savienībā jau kopš pirmās uh, dienas. Un kā jūs zinat, pēc terora aktiem Parīzē uh, Francija lūdza um, dalību valstu atbalstu saskaņā ar LES 62. pants 7. punktu. Un Eiropas uh, aizsardzības ministri 17. novembrī sūtīja ļoti spēcīgu vienotības un solidaritātes ziņu Francijai. Uh, Un bez šīs eh, politiskās ziņas 42. pants 7. punkts paredz konkrētus pienākumus dalību valstīm. Patiešām dalību valstīm ir eh, pienākums, tā tad ir izmantots vārds šēl, ka ir jāsniedz palīdzību un atbil, atbalsts valstī, kurai tiek uzbrukts ar visiem tās rīcībā esošajiem līdzekļiem. Un šo formulējumu parasti uh, saprot eh, kā militāro līdzekļu izmantošanu, bet nav šaubu, ka 42.7. pants ietver sevi arī citu instrumentu un citu atbalsta elementu izmantošanu, kas nesaistās ar militāro dabu. Un šis pants pauž augstu līmeņa apņemšanos, ka katrai dalībvalstī ir jānosaka tas palīdzības veids, kas tai būs jāsniedz, bet satvars ir Eiropas līmeņa un pamatprincips ir vienotība dažādībām. Francija lūdza atbalstu no Eiropas Savienības un Eiropas Savienība atbildēja vienoti. Francijas aizsardzības ministrs lūdza divas specifiskas lietas ministriem. Pirmā bija atbalstīt operācijas, kādas Francija versijas pret Daešu Sīrijā un Irākā, un otra um, izlīdzināt resursu trūkumu, kas varētu rasties starptautiskās militārās misijās vai operācijās, kas varētu rasties, kad Francija cīnītos pret Daešu. Un Francija versās pie dalību valstīm divpusēji ar specifiskiem lūgumiem. Uh, Uh, pēc Eiropa, Eiropa domes uh, aizsardzības uh, sastāvā un arī tika iesaistīts Eiropas Savienības krīzes mm, menedžmenta struktūras un nav specifiskas procedūras, lai piemērotu 42.7 pantu. Un kā jūs zinat, tad šis pants nekad, ne, uz to nekad neatsaucās līdz šim. Un, uh, Tāpēc to var piemērot specifiskiem apstākļiem. Un kāpēc šis specifiski nenosaka ES struktūru lomu? Tā instrumenti un mehānismi var pastāvēt. Mm. Un kā jau es minēju, tad kaut arī tas netiek specifiski un konkrēti minēts šajā panta formulējumā. Mēs padome pēc Francijas lūguma. Uh, un vienojamies, ka tiek iesaistītas ES struktūras īstenošanas gaitā šiem noteikumiem, un padomi sanāksmēs piedāvāju ES atbalstu, to starp arī koordinējot eh, lūgumus, kam varētu būt ietekme uz ES, ECO e misijām, un uh, Francija sniedza informāciju par to, kā notiek īstenošanas process, uh, politikas uh, komitejā un militārajā komitejā, un tagad Francijas iesaiste cīņā pret eh, Daešu nav radījusi kādas sekas ES misijām un operācijām, kurās Francija arī aktīvi piedalās. 42.7. panta elastība ļauj arī jebkurai valstī uz to atsaucoties arī izmantot citus papildu Mm, starptautiskos noteikumus. Pats pants kā tāds eksplicīti atsaucas uz to, un es citēšu, te ir runa par saistībām un sadarbību šajā jomā, ka tiem ir jābūt mm, saskanīgiem ar mm, Ziemeļatlantijas organizāciju, kuras dalību valstis ir valstis un ka tas joprojām paliek kā pamats kolektīvai aizsardzībā un īstenošanas uh, Mm, platformai un ka nav eh, tādas vienas valstis, kas stāv eh, pretī eh, draudiem un tieši mūsu kopīgums ir mūsu spēks. Un mūsu aizsardzības dažādums ir mūsu trumpis, mm, mūsu politikā un Tas arī veido mūsu savienības spēku, un neviena cita vara pasaulē nevar mobilizēt tādus ārā lietu un aizsardzības instrumentus kopā. Vienotība dažādībā ir mūsu spēks. Mēs varam to izmantot, nebīstoties no visu līgumā paredzēto noteikumu izmantošanu, ja un kad tie kalpo nacionālajiem un kolektīvām interesēm. Mēs nereti sūdzamies par savu sašķeltību un viedokļu dažādību, bet tas ir uh, brīdis, kad mēs varam būt arī lepni par savu vienotību, kad mm, pret mums vēršas. Paldies, Mogherīnī kundze. Tagad laiks diskusijai un vispirms uz divām minūtēm vārds Gālēra kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Pēc šausminošajiem uzbrukumiem Parīzē Francija bija pirmā, kas piemēroja 42. panta 7. punktu. Mēs kā parlaments un tautas partijas frakcija varam tikai uzteikt uh, to atbalstu, kas nāca no dalību valstīm kā reakcija. Tāpat arī ir jāapzinās, ka šis uh, pāns pirmām kārtām ir politisks un tā valsts, kas ir nonākusi situācijā, ka te ir jāpiesauc šis pāns, eh, pati neatrodas ērtā stāvoklī. Francijai vispirms ir jādefinē, kas tai ir nepieciešams, un tad jāvēršas no dalību valsts pie dalību valsts, lai iegūtu palīdzību. Un eh, jau 2012. gadā tika ierosināts veidot praktiskas vadlīnijas gadījumam, ja šo pantu naktos piemērot, un tāpat arī izpētīt, kā konkrēti vajadzētu reaģēt un kas par ko būtu atbildīgs. Diemžēl tas līdz šim vēl nav izdarīts. Mēs jau atkal pieredzam situāciju, kur uh, mi miglojas robežas starp iekšējo un ārējo robežu uh, drošību. Tāpēc ir svarīgi, lai mēs aktivizētu visas iespējas, ko šis līgums mums sniedz. Iekšējās drošības eh, jomā bieži vien ir tā, ka policijas struktūras, robežsardzes struktūras, arī iekšējie drošības dienesti dalās ar informāciju, kas ir viņu rīcībā. Notiek savstarpēji informācija vēl pirms eh, kaut kas ir noticis. Un runājot par ārējo drošību, Mēs esam pārliecināti, ka tās dalība valstis, kas grib ciešāk sadarboties, tās parūpēsies arī par to, ka notiks labāka plānošana un labāka kopīga darbību īstenošana. Paldies! Pateicos Gālera kungam. Es vispirms aizmirsu norādīt, ka mēs esam atpalikuši no mūsu grafika, tāpēc nebūs iespējams atbildēt uz zilās kārtas jautājumiem. Tagad uz divar pus minūtēm vārds kolēģim Pašku. Es varu tikai nožēlot, ka ziņojums, ko sagatavoju 2012. gadā, nāca četrus gadus par agru. Uh, Nu, pēc tam, kad es tagad esmu uzklausījis, ko jūs teicāt, un es neatkārtošu, ko mēs pieprasījām šajā ziņojumā, un no tā nebija nekādas jēgas. Šeit ir eh, cilvēki, piemēram, Van Ordenkungs, kas zina šī ziņojuma vēsturi. Diemžēl aicinājums rīkoties tad tika ignorēts. Rezultātā, kad Francija uh, 222 panta vietā, kurā ir runa tiešā veidā par terorismu piesauci 427, mums nācās improvizēt, veidojot precedentu visām līdzīgām nākotnes situācijām. Kā agrākais aizsardzības ministrs, es redzu, cik vērtīgi ir uh, kuģot jaunos ūdeņos bez kārtas, taču kāds gan ir šis precedents, ko mēs veidojam? Uh, Šī situācija ilustrē to, ka Eiropas Savienība riskē nonākt pati savā pasaulē, kas ir attālināta no realitātes. Tā kā mēs pieņēmām, ka 42.7 nekad netiktu piemērots, mēs neizstrādājām savus preventīvās diplomātijas instrumentus, un tagad mēs esam nonākuši pie krīzes eh, menedžmenta instrumentiem, kas izmaksā mums daudz vairāk, risinot konfliktus pie mūsu pašu sliekšņa. Uh, Pasaulē dominē spēka politika un Eiropas Savienība nevar paļauties tikai uz savu morālo pārākumu un neizmantot militāros spēkus. Eiropas Savienībai tiek uzbrukts un Eiropas Savienība nerisina savas iekšējās problēmas. Mēs nedrīkstam paļauties tikai uz maigo varu. Ja Eiropas Savienība turpinās ignorēt to realitāti, kas ir mums apkārt, baidos, ka tā pieredzēs to pašu likteni, ko piedzīvoja Nāciju līga 30. gadu beigās. Un un tas ir kaut kas tāds, no kā mēs visi gribētu izvairīties. Paldies Pasko kungam, tagad uz pusotru minūtu vārds Van Ordena kungam. Paldies priekšsādātāji. Šajā brīdī mums vajadzētu koncentrēties uz reālu terorismu draudu apkarošanu, tos var atbildēt Francijai, atbalstīt Franciju, nevis uh, cīnīties ar federālistiem šajā parlamentā. Tāpēc ECR grupa ir pret kopīgo rezolūciju par uh, struktūrētu sadarbību, par uh, ES štābu, kas plānot kolektīvo aizsardzību, un par virzību uz Eiropas Savienības aizsardzības apvienību, kas būtu atdalīta no NATO. Uh, Tā ir bīstama bezjēdzība, kuru labi saprot tikai realisti. Mēs jau sen brīdinājām par briesmām, ko rada Eiropas Savienības iejaukšanās aizsardzības jautājumos. Tas apdraud nacionālo suverenitāti un arī NATO darbu. Tas nāk par labu mūsu uh, ienaidniekiem un mulsina mūsu sabiedrotos. Daudziem nepatika, kad eh, līgumā par Eiropas Savienību tika iekļauts 42.7, kas bija kosmētiska imitācija NATO 5. pantam, bet bez pamatojuma. Eiropas Savienība nav spējīga sniegt kolektīvo aizsardzību. 22 Eiropas Savienības valstis ir NATO loceklis un eh, ar vienu Tikai viena izņēmuma ir piedalījušās NATO aktivitātēs. Nav nekāda attaisnojumu iekļaut 42.7. Eiropas Savienības līgumā un to piemērot, ja vien jūs nevēlaties provocēt vai arī patvaļīgi kaitināt NATO. Paldies man ordena kungam, tālāk uz divām minūtēm vārds paēta kungam. Mutual... Paldies, klauzulu aktivizēja Francija, dod mums iespēju un arī vajadzību de definēt eh, mērķi un vajadzības. Šī eh, klauzula dod mums eh, pamatu veidot stabilu Eiropas aizsardzības klauzulu sistēmu kopīgiem spēkiem pretojoties izaicinājumiem. Līdz šim to interpretē kā tādu apusēju vajadzību dalībvalstu vidū palīdzēt vienai valstī, ja gads, gadās kāda problēma. Tomēr ir jārakšķi klauzulu tā, lai visi saprot šīs šīs prasības gadījumā, ja ir vēlēšanās izmantot šo klauzulu. Valstī varētu būt vajadzība iegūt šo palīdzību ļoti ātri, šai ziņā laikam ir neatsverama nozīme, un mums ir jāpaturprātā, ka tas nav aizvietojums piektam pantam NATO līgumā E, kur arī ir pienākums sniegt koordinēt atbildi, ja kāda dalībvalsts tiek apdraudēta. E, šajā jaunajā paradigmā saistībā ar teroru uzbrukumiem ir dažādi aspekti, kas mums ir jāizskata. Šie aspekti līdz šim nav pilnībā ņemti vērā. Schengen sistēma arī šobrīd saņem savu problēmu ārtaut valstis slēdz robežas un apdraudot arī brīvās pārvietošanas principu, kas ir Eiropas Savienības pamatā. Eiropas Savienības iekšējo drošību ir jāstiprina, izlūgdātu informācija ir jāpadara pieejam, lai cīnītos pret terorismu. Izlūk dienestu tīkliem, lai tie operatīvi funkcionētu. Uh, ir jāstrādā Eiropas izlūka iestādes ietvarā, vai arī Eiropolam ir jādod lielā kompetence, lai uh, Eiropols varētu de facto um, strādāt ar izlūka datiem un gūt piekļuvi izlūka datu sistēmām. Ir jāizveido arī attiecīgas ieroču tirgus sistēmas. Šī sistēma ir jāstiprina un eksporta kontrola arī. Paldies! Vielen Dank, Herr Kollege. Paldies Paēta kungam. Tālāk uz pusotru minūti vārds Kuzo Permoja kungam. Gracias, presidente, senora alta reprezentante. Paldies, godiem augstā pārstāve. Mēs noraidam šīs klauzulas aktivizēšanu. Esam pret to. Bet eh, tā vietā eh, lai atrisinātu lietas, eh, mēs šeit tikai sāsinām situāciju, mēs vedam Eiropu militāro konfliktu virzienē. Mēs saprotam Francijas skaidrojumu, protams, tas ir terorismu uzbrukums, bet tas nav karš. Un tad šī interpretācija šai klauzulē ir pretrunā starptautiskām normām. Mēs šeit neievērojam teror, teroristu uzbrukumu loģiku. Šeit ir dažādi dienesti, kur darbības tiek traucēts. Šeit ir cits konteksts, un mēs nevaram, lai mūsu brīvības tiktu ierobežotas vai ietekmētas caur šādu klauzulu. Mums ir daudz gadu garumā bijusi tāda um, kāra situācija noteikti reģionos, vairākas valsts ir likvidēts, arī cilvēki ir nogalināti, ir arī migrantu plūsmas radīts, daieši radīts. Šeit ir radīts tāds kā labirints un starptautiskās divpusējās attiecības, arī nepieļauj uzraudzību no parlamenta puses un um, vajadzētu atgriezties pie uh, tādas um, stabilākas platformas, ANO harta, neiejaukšanās, palīdzība valstī, vajadzētu cīnīties pret nabadzības cēloņiem, ar liktariem bargo ieroču izniecībai. Paldies kolēģim Kozo Permojiem, tālāk uz pusotru minūti vārds Valero kundzei. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms Es eh, gribēju izteikt izlīt, līdzjūtību ģimenēm, kur ģimenes locekļi ir cietuši no terora aktiem. Mūsu uzdevums ir cīnīties pret terorismu. Mūsu šodien mēs šodien runājam par rezolūciju. Tur ir gan sliktās, gan labās daļas, tās, ko mēs varam atbalstīt. Šeit ir runa par savstarpējās aizsardzības klauzulu. Šeit situācija tiek pielīdzināta kara pieteikšanai. Šeit šī situācija, šis kārs netika pieņa, pieteikts. Uh, līdzīga situācija bija arī Amerikā un tika arī pasludināts karš pret terorismu tad un sākās cīņa, kas vēl vairāk pasludināja situāciju. Uh, bet um, šeit Parīzē Daeša nav cita valsts, nevarētu uzskatīt, ka tā ir kara situācija par divām valstīm. Tas ir um, uzbrukums teroristu, uzbrukums noziedzīgs akts. Uh, tātad šeit ir divi līmeņi - policijas līmenis vai militārais līmenis. Ja mēs uzskatīsim to par kādu situāciju, tad viss valsts tur iesaistīsies. Drīzumā vajadzētu, drīzāk vajadzētu mm, strādāt saskaņā ar 222. pantu, jo šeit runa par teroru uzbrukumu, un mums ir jādomā par to, kā izstrādāt pretterorismu politiku. Mēs negribam militarizēt Eiropas Savienības situāciju. Šeit izskan tādi vēlējumi. Varbūt vajadzētu tomēr izanalizēt šo rezolūciju precīzāk un pašiem saprast, ko mēs gribam panākt. Kolīgin. Paldies, Valero kundze. Tagad uz vienu minūtu vārds Hukema kungam. Paldies, priekšsēdētāji apvienotajā karalistē Mums vienmēr tiek apgalvots, ka mums nebūs Eiropas Savienības armija, bet pēc eh, uzbrukumiem Parīzei eh, rodas tāds iespējas, ka mēs tieši šajā virzienā ejam. Arī Valēra kungs eh, šobrīd arī aicina varbūt mazināt suverenitāti, ļaujot kontrolēt kara spēkus arī no Briseles puses. Tad, kad Blērs kaut ko saka par militāru militāriem spēkiem, tad eh, rezultāts vienmēr ir pretējs. Precitā Blēram es, um, es tomēr sakošu mūsu karalienes um, pozīcija um, un esmu gatavs cīnīties pret eh, to, ko iesaka Junkers. Mums ir eh, arī jau pamati, mums ir savstarpējās aizsardzības klauzula, bet kas notiks, ja būs vēl kāds konflikts, kur um, Eiropa tiks sadalīta Vai, ja pēkšņi atkal kāds izlēms uzbrukt Falklands salām, vai Francija pies, iesaistīsies uh, apvienotas karalīs spēkos, lai aizsargātu šo salu? Uh, katrai valstī ir sava loma, savus uzdevums aizsargāt savu valsti, un tāpēc uh, mēs runājot par šo Lisabonas līgumu, mēs nevaram atbalstīt. Uh, Obervaira kungs tālāk. Paldies priekšsēdētāji, kā austrietis es esmu lepns par manas valsts neutralitāti un uh, man nav izpratnes par daļu manu tautiešu, uh, kas uh, grib uh, iznīcināt mūsu valsts militāro neatkarību. Ir, er, Austrija ir uh, stratēģiskā partnere, tāpēc eh, nepārsteidz tas, eh, ka eh, arī Austrijā notiek šķelšanās solidaritāte, dāmas un kungi, nacionālo īpatnību kontekstā, protams, ir Eiropas Savienības fundaments, taču šis palīdzības pienākums nekādā gadījumā nedrīkst pakluso novest pie militārās partnerības, jo īpaši, ja ir runa par arī transatlantisko partnerību. Paldies, Obermajer kungs, tālāk uz vienu minūti vārds papadākis kungam. Paldies! Mana Grieķijas partija nosoda vienoto rezolūciju, tāpat arī vienotā operācija štāba veidošanu balstoties uz 42. panta noteikumiem. Savstarpējās aizsardzības klauzulas aktivizācija, mūsuprāt, nozīmē imperialistiskās intervences uh, eskalācija Sīrijā, kur upuri ir iedzīvotāji, veidojot Eiropas armiju līdztekus NATO, jūs liesiet cilvēku asinis. Ja mēs raugāmies uz Kataras uh, cauruļvadu vai uz šiem Krievijas cauruļvadiem, bet kaut kas līdzīgs tiks darīts Sīrijā, aizbildinoties ar solidaritāti pret ASV un NATO, un tas nav pārliecinoši. Viņi imperialistiskos plānus atbalsta noteikti spēki, un Grieķijas iedzīvotāji ir pret imperialistu kariem un negrib, lai tajos iesaistītos Grieķija. Resursi pieder tautai, un tautai vajadzētu izmantot resursus. Kolēģi Fapadakis, paldies, tālāk vārds uz divām minūtēm Broka kungam. Priekšsēdētāji, vicepriekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, Es uzskatu, ka tas patiešām bija solidāri izpildīt Francijas vēlēšanos, kam pamatā bija 42.7. Es uzskatu, ka pants ir pareizs, bet uh, nav pareizi to nostādīt uh, pretī uh, Uh, NATO piektajam pantam. Un uh, savukārt pāns 222 uh, attiecas uz teroru Eiropas Savienībā, kamēr te ir runa arī par kāru ārpus Eiropas Savienības. Šeit, protams, ir jārunā arī par sadarbību starp Eiropas valstīm. Un jautājums ir, kā mums rīkoties šajā situācijā. Uh, vai mēs eh, šeit esam pakalpojums sniedzēji, jo tas ir tas, ko dara novērošanas lidmašīnas un citus spēkus, kas tad to organizē. Mm, jautājums, vai jāveido stratēģijas katram gadījumam, vai ir vajadzīgs šāds štābs, eh, kas, kur dalība valsts varēs sniegt eh, savus pakalpojumus. Varbūt tā mēs varēsim rīkoties uh, ātrāk un ar mazāku risku mūsu karēviem un ātrāk pielikt punktu šim kāram tuvajos austrumos, kas ir bīstams mums abiem. Un ir svarīgi redzēt saikni starp šo kāru ar starptautisko terorismu, kas ir pilnīgi jauna dimensija. Tas nav vairs klasiskais kārš starp valstīm. Šis ir kārš pār teritoriju. Uh, bet uh, tas ir arī pilnīgi citas formas - kārš, un līdz ar to NATO klasiskās reakcijas līdz šiem vēl nav neko paveikušas. Tāpēc es domāju, ka ir svarīgi priekšplānā izvirzīt šo vienoto štābu un strateģisko sadarbību. Paldies Broka kungam, tālāk uz divām minūtēm vārds Gomešas kundzei. Paldies! Šī sastarpējās aizsardzības klauzula, ko piesauca Francija, eh, liecina par to, ka mums no vārdiem ir jāpāriet pie darbiem kopējā drošības un aizsardzības politikā. Paraudzieties uz Dāēšu frontes līniju. Jūs ieraudzīsiet kādu. kādu nelaimi šis spēks nes. Uh, Tagad ir jāizvēlas stratēģiska virzība, lai varētu piemērot šo sastarpējās aizsardzības klauzulu, tāpēc ir vajadzīga kopīga pieeja, te ir runa par iedzīvotāju aizsardzību, par stratēģiskām interesēm, par um, tiesiskumu, par tiesībām un pienākumu būt solidāriem. Uh, Ja mēs nebūsim solidāri un neīstenosim šo sazarpējās aizsardzības klauzulu, tad jautājums, kas tad īsti ir īstais instruments, lai cīnītos ar terorismu Eiropā un pasaulē? Paldies, Fatīgas kungam. Tagad vārds uz vienu minūti. Ku zaskočeniu observatorów i prawników. E, Paldies. Ļoti daudzus pārsteidz arī jurists ļoti bija pārsteigti, ka Francija pēc terorista uzbrukuma neizmantoja 2022. panta kontekstu, bet, kontekstu, bet aktivizēja mm, šo te 42. panta 7. punktu. Francija gribēja vēst divpusējas sarunas ar dalībvalstīm. Un padomu šai ziņā bija ļoti vienbalsīgi paudot, paužot arī atbalstu Francijai. Un no šīs debatas mēs jau redzam un saprotam, ka šeit tiešām ir problēma. Un ir nepieciešams arī lēmums no padoms puses. Un paldies par šo ļoti precīzo runu. Tālāk, eh, Vautmans kundze. Paldies. Cienītā augstās pārstāvis kundze pirmo reizi dalību valsts piesauc 42.7 pantu. Tas eh, tiešām ir unikāls notikums un tiks saņemt 27 valstu palīdzību atbalsts. Un es vēlētos eh, jautāt, vai nebūtu bijis labāk, ja Eiropas Savienība pati būtu atsaut atkusies uz šo pantu, ka jūs būtu zvanījuši trauksmes zvanus, lai būtu tāda īstena ES reakcija, vai jūs plānojat izstrādāt kādu Eiropas Savienības procedūru, jo nākamreiz mm, Eiropas komisija varētu pieņemt šādu veidu pasākumus. Un otrkārt, Magrīnī kundze, manuprāt, tas bija kā katalizators šie notikumi, kāpēc šiem notikumiem mēs nevaram spērt tādus uh, soļus ar noteiktiem priekšnosacījumiem. Mums vajag Eiropas Savienības spēku. Es nezinu, kad tas parādīsies, bet mans jautājums ir, kā izmantot esošo situāciju, lai nonāktu pie īstenas Eiropas aizsardzības savienības. Sakurāfā, Idemita Bardo, prošu. Sakurāfas kundze uz vienu minūti. Paldies! Jau tika norādīts, ka Eiropas Savienības vērtības un Eiropas iedzīvotāja drošība tiek apdraudēta un ir nepieciešama solidaritāte, ir nepieciešama pastāvīga solidaritāte un pašaizliedzīga solidaritāte, jo te ir runa par mūsu vērtībām. Uh, Mm, kādas tad ir mūsu briesmas, Eli, tie ir visi citi, ir teicis Sārtars. Viņi grib diskreditēt mūsu vērtības un barot šo Eli. Kas tad galu galā uh, ir iznīcinājis tuvo austrumu valstis, kas uh, atbalsta džihādistus? Tie, kas uzskata, ka militārās uh, palīdzības pienākums apturēs briesmas, mums ir vajadzīga politikas mainīšana, Mogherīnī kundze. Mums ir vajadzīga tāda politika, kas izmantotu nemilitārus pasākumus, lai mazinātu nabadzību, veicinātu sociālu ekonomisko izaugsmi un simetrisku sadarbību. Paldies, priekšsādātāji! Paldies! Un tālāk vārds Riva Zīkundzei uz vienu minūti. Paldies! Le président Priekšsēdētāji kungs, paldies! Pēc pirmajām emocijām, pēc atentāta un skaistajiem vārdiem mūsu kolektīvā nespēja efektīvi cīnīties pret terorismu tomēr parādās, un šī savstarpējās aizsardzības klauzula 42.7. punkts līgumā par Eiropas Savienības dalību darbību, un tas īstenībā liek izstrādāt īstenu kopējās drošības un aizsardzības politiku, ko daudzi no mums prasa visās politikās, un šīs klausulas piesaukšana ir nesaistīta neatbilstīga vēl jau vairāk tāpēc, ka tī bija trieciens mūsu valstī un ka mēs meklējam risinājumus, lai cīnītos pret sociālo sašķeltību. Un mūsu debates šeit parlamentā nav uzdevuma augstumos. Mēs nesam saistīti ar lēmumu pieņemšanu tieši saistībā ar šo klauzulu. Ne vairāk, ne mazākā Mogherīnī kundze. Šis eh, pāns ir Eiropas konstrukcijas regresijas pāraugs un tas veicina bilaterālas attīstības Eiropas kopienas ietvaros. Un tad tiešām ir steidzami jārisina. Tas mana valsts ir ļoti aktīvi strādājusi, lai izstrādātu Eiropas aizsardzību. Mēs nesaprotam šo pantu, kas ir pretrunā ar to. Paldies! Tagad vārds Aljo Marija kundzei. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais. Euh... Paldies priekšsēdētājs vēlētos Francijas tautas vārdā visu pirms pateikties visām valstīm, kas sniedza savu atbalstu saistībā ar šo pantu. Es vēlētos eh, pateikties mm, par konkrētu darbību, bet arī par solidaritāti, kas parādījās pēc notikušā. Tajā pašā laikā augstās pārstāvis kundze ir jāatzīst, ka. Uh, jautājumi par šī panta apšaubīšanu liek uzdot jautājums arī sev, ko mēs esam gatavi darīt, lai sevi aizsargātu, jo visas valstis, visas valstis var ciest no terora aktiem. Dažas ir cietušas, citas, diemžēl, vēl tikai cietīs, un ne jau. Mm, NATO varēs sniegt atbildes uz to. Es pati kā aizsardzības ministra labi šīs lietas zinu. Uh, NATO nevarēs to darīt. Mums ir jāspēj aizsargāt savus pilsoņus un tā, lai Jo viena pati valsts nevar visu paveikt, lai kādas būtu arī darbības, tas ir starptautiskā kontekstā, tā nav atteikšanās no suverenitātes, tā ir praktiskās organizācija. Un augstās pārstāvs kundze, ja mums tiešām ir jāvirz uz priekšu Eiropas aizsardzības politika ļoti konkrēti, jūs minējāt savu pārliecību šajā jomā, tagad ir jāvirzās uz priekšu un jāprecizē, kāds būs laika grafiks, lai eh, veiktu īstenošanu, lai būtu pastāvīgs ģenerāla struktūra. Mums ir jāspēj paredzēt uz priekšu notikums, reaģēt nekavējoties, un šobrīd mm, tā tas nav, kamēr nav pastāvīgi spēki. Un eh, ir tiesa, ka ir liela vienotība dažādībā un arī dažādība vienotībā, un tas konkrēti nozīmē to, ka ir jāattīsta spēki pastāvīga struktūrāla sadarbība. Un tas arī ir kaut kas pragmatisks un konkrēts, un augstās pārstāvis kundzes ar nepacietību gaidīšu jūsu atbildi. Paldies, ministras kundze! Tagad vārds Preņo kungam. Paldies priekšsēdētāji, cienītā augstās pārstāvis kundze, dārgie kolēģi. Pēc 13. novembra terora aktiem Francijas prezidents François Hollands piesauca 42. panta 7. punktu, uzrunājot parlamenta locekļus 16. novembrī un cīnoties pret barbarismu, pret nekrietniem uh, noziegumiem un nāves sēšanu. Eiropas solidaritāte bija vienīgā Atbilde. Šobrīd šo solidaritāti simbolizē 42.7. punkts līgumā par Eiropas Savienības darbību. Jā, Francijai ir nepieciešama savstarpējas aizsardzības palīdzība, jo bieži vien tā ir viena pati cīņ, cīniņā, jo vairākas eh, dalībvalstis ļoti ātri bija sniegušas pozitīvu atbildi, kad tika piesaukt šis pants, un es ar gandarījumu sveicu šos lēmumus. Uh, Mm, jums ir jāziņo par jaunām globālās ārlietu un drošības politikas stratēģijām līdz 2016. gada jūnijam, un ir svarīgi augstās pārstāvs kundze, ka šī Francijas eh, klauzulas piesaukšana varētu ieņemt konkrētas darbības dimensiju. Patiesībā tā ir pirmā reize, kad kāda dalība valsts izmanto šo klauzulu. Tad, nu, eh, centīsimies Mm, pāriet no izmēģinājuma uz eh, precizitāti un lai aizsardzības jautājums būtu Mm, svarīgāks, jo mēs nevaram aizklāt acis. E, Eiropai ir aizsardzības izaicinājumi, kas ir kopīgi visām dalību valstīm, un tas ir arī kaimiņi, kaimiņos un Sahela zonā, tuvējos, vidējos austrumos, un secinājums ir vienkārši mūsu aizsardzība ir kopīga, reģionāla, tā nevar tikt izklaid, izkliedēta. Un šajā situācijā tikai īstena Eiropas aizsardzība tās politika varēs būt uh, atbilstīga. Un nevar Eiropa balstīties tikai uz Franciju, un Francija pati nevar viena pati saprātīgi risināt Eiropas drošības jautājumus. Tāpēc nebīsimies teikt tiem, kas vienmēr vēlas mazāk Eiropas, ka viņi kļūdās, ka viņi kļūdās pilnīgi, pilnīgi visā un gluži pretēji. Tikai pa, ar vairāk Eiropas mums izdosies uh, cīnīties un uzveikt terorismu šajā karā, mm, kas mūs satrauc. Lūk, šāda ir realitāte, ša, šis ir mūsu politiskais darba lauks, kas Eiropai atgriezīs prestīžu, ko tā ir zaudējusi krīzes laikā. Paldies, godātā kolēģe, augstās pārstāvis kundze par jūsu uzmanību. Es domāju, ka šīs ir ļoti būtiskas un svarīgas debates, kas mums ir svarīgas šodien Eiropas parlamentā kopā ar jums un arī kopā ar Eiropadomi. Mums ir jāsniedz atbildes, kuras gaida ne tikai eh, franči, bet arī 500 miljoni eiropiešu. Paldies par uzmanību! Mm. Eh, eh, Paldies, eh, deputāta kungs. Tālāk vārds Lukas kungam uz vienu minūti. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, ir pavisam skaidrs, ka Francija visu šo atbalstu, solidaritāti un aktīvo palīdzību ir pelnījusi no visām Eiropas Savienības dalību valstīm, tādējādi cīnoties ar tiem terorismu draudiem, ar ko saskars Francija un mēs visi. Tomēr šī parlamenta vairākuma frakcija sociāldemokrāti un kristīgie demokrāti uzskata, ka Eiropas aizsardzības vienību vajadzētu veidot citādāk. Veidot Eiropas armiju nebūtu saprātīgu. Nav tā, ka mums ir vajadzīga Eiropas armija, tāpēc, ka Francija ir pakļauta terorisma draudiem. Uh, Nē, dāmas un kungi, mums ir funkcionējoša drošības sistēma NATO ietvaros, un NATO arī vajadzētu tikt galā ar militāriem draudiem. Valstu solidaritāte liecina par to, ka tās brīvprātīgi atbalsta Franciju ar savām militārajām iespējām, un vairāk par to arī nav nepieciešams. Paldies! Tagad vārds Urbana Krespo kungam uz vienu minūti. Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Parīzes notikumi bija vērsti arī uz baiļu radīšanu un arī uz to, lai cilvēki sāktu turēt aizdomās viens otru. Tagad uh, tiek eh, runāts par to, ka ja mēs visi paliksim mājās, uzvarēs bailes un uzvarēs terorisms. Problēma ir tāda, ka šobrīd Eiropas Savienība strādā pie militārās stratēģijas, un eh, šo virzību ir izraisījuši terorismu draudi. Mums vajadzētu mācīties no tās katastrofas, kas tika pieredzēta Irākā. Bumbas noveda tikai pie vēl lielākas eh, bombardēšanas, un eh, šī 42.7. panta piemērošana draud izvērsties par militāru savienību. Mums vajadzētu cīnīties pret nedemokrātisku virzību ar lielāku demokrātiju, nevis ar uh, nepareizajiem pasākumiem, to starp drošības jomā. Paldies, tālāk vārds Milana Mona kungam. Priekšsēdētāji, Mogirīnī kundze, pateicos par jūsu komentāriem, paskaidrojumiem attiecībā uz 42.7 piemērošanu. Teroristu draudi, kas noveda pie šīs klauzulas piemērošanas, bija vērsti visiem pret visiem eiropiešiem, un mums ir jāvēršas pret džihādistu draudiem. Bija lieliski, ka tika izrādīta tāda vienprātība pat dažas dienas pēc šiem uzbrukumiem sadarbības starp dalību valstīm un arī ar mūsu starptautiskiem partneriem, to starp ārābu pasaulē ir ārkārtīgi būtiska. Mums ir vienoti jādarbojas pret Daešu un jāraugās, kā atrisināt konfliktu Sīrijā. Tiek veikts liels starptautisks darbs, tomēr ar militāro darbu vien nepietiek. Cerams, ka 21. janvāra sanāksme novadīs pie progresa Taču Sīrijā mums ir jāturpina um, cīņa ar terorismu. Tādas vietas kā Jēmena, Sīrija, Sahela, tur mums ir jāsadarbojas ar mūsu kaimiņiem. Teroristi atrod tās jomas, kurās tie var būt aktīvi, un viņi apdraud reģionālo drošību un pat mūsu Eiropas drošību. Visu beidzot, Daudzie uzbrukumi Eiropā, pieaugošā spriedze mūsu kaimiņu reģionos ir stimuls mums padziļināt Eiropas aizsardzības iespējas, īstenot daudzos mehānismus, kas ir paredzēti Lisabonas līgumā. Paldies tālāk vārds Pīkulas kungam. Paldies! priekšsēdētāja augstās pārstāvas kundze. Pēc pagājušā gada Parīzes uzbrukumiem Francijas aizsardzības ministrs aktivizēja 42.7. klauzulu, un tas notika pirmo reizi Eiropas Savienības vēsturē. Viņš lūdza visu iespējamo dalību valstu atbalstu, jo Francijas teritorijā notika uzbrukums. Daudzi nepareizi interpretē šo klauzulu, apgalvodami, ka tā ir līdzīga piektajam NATO pantam, saskaņā ar kuru visām NATO valstīm ir jānāk palīgā tās dalību valstī, pret kur ir vērsts uzbrukums. Dali, Eiropas Savienības dalībvalstis nevar noradi, noraidīt Francijas lūgumu, ja tas būtu pretēji solidaritātei, un daudzas arī uz šo atbalstu atsaucās. Uh, Francijai ir iespējams palīdzēt daudzveidīgi, ne tikai militāri, tomēr šī situācija izsauc daudzus jautājumus, tos ir attiecībā uz Eiropas Savienības drošību. Kāda tad būtu vislabākā reakcija? Labākā reakcija būtu darīt visu, kas ir nepieciešams, lai kopējā drošības un aizsardzības politika vairs nebūtu Eiropas integrācijas vājākais posms, Pirmie priekšvēstneši bija jau 14. gadā, kad mēs dzirdējām, ka ir vajadzīga lielāka sinerģija, lai ietaupītu no 21 līdz 60 miljārdiem eiro. Tomēr kopējā drošības aizsardzības politikas aiz, attīstība rada vairāk jautājumu nekā atbilžu. Un e, šīs politikas vienotība būtībā ir tas, uz ko mums patiešām būtu jāraugās. Paldies, un tālāk uz vienu minūti vārds Barekova kungam. Paldies priekšsādātāji Mogarīnes kundze. Terors ir klātesošs, jo neviens nevar tam liekt šķērsot robežas. Nevis tāpēc, ka mums nav Eiropas armijas, bet kādam ir jāaizsargā Eiropas eh, Savienības robežas, jo miers ir apdraudēts. Daesh zombiju cienīgās metodes ir drauds Eiropas valstīm. Eiropas valstīm ir jāved karš, kas prasa lielus līdzekļus. Mana valsts atrodas pie ēs ārējās robežas, bet eh, mana valsts ir arī ēs nabadzīgākā valsts, un tajā pašā laikā mums nepieciešams pietiekami liels līdzekļu apjoms, lai risinātu šo jautājumu. Un manā valstī notiek eh, cīņa Eh, starp eh, Turciju un Krieviju. Un eh, tā vietā, lai izveidotu armiju Eiropai, vajadzētu mums dot līdzekļus, lai mēs varētu sevi aizsargāt. Paldies! Sandra Kalnietē, pārtupuši. Paldies, tālāk vārds Sandrai Kalnietē. Uh, Priekšsēdētāji augstās pārstāves kundze. Uh, Mūsu šīs dienas diskusija ir skarbs atgādinājums par to, ka sešus gadus pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās joprojām nav pasākumu, kas būtu vērstu starptautiskās aizsardzības klauzulas īstenošanu un tās piesaukšana ir vairāk simboliska un politiska nekā praktiska. Atšķirībā no Nor Ziemeļatlantijas līguma piektā panta nav steidzamības plānošanas un struktūras Eiropas līmenī, lai šo klauzulu varētu īstenot praksē. Reakcija uz Parīzes uzbrukumiem un visa pagājušā gada notikuma attīstība liecina par to, ka ir nepieciešams nepieciešama Eiropas aizsardzības savienība, kas ietvertu tādas valstis, kas gribētu sadarboties ciešāk aizsardzības jomā un panākt progresu attiecībā uz pastāvīgu struktūrētu sadarbību. Mums ir vajadzīgs arī pastāvīgais Eiropas militārais štābs, kas īstenot arī ārkārtas plānošanu, tostarp attiecībā uz uh, kolektīvu aizsardzību un sadarbību ar NATO. Tuvāka Eiropas Savienības un NATO sadarbība ir izšķirīga, lai aizsargātu mūsu valstis, sabiedrības un infrastruktūras nākotnē. Mums nav nepieciešams no jauna izgudrot riteni, mums ir kopīgi jāgatavojas visu veidu uzbrukumiem, neatkarīgi no tā, vai tie ir tradicionāli militāri vai arī izsmalcināt veidu nemilitāru uzbrukumi. Tieši šeit Eiropas Savienībai ir izšķirīga loma. Paldies! Tālāk vārds uh, Džilas kundzei. Paldies, priekšsēdētāja augstās pārstāvs kundze. Šī ir pirmā reize, kad savstarpējās aizsardzības klauzula ir aktivizēta. Kā mēs to izmantojam? Mums ir nepieciešams ilgtermiņa skatījums, ir nepieciešams izstrādāt ilgtermiņa vadlīnijas, kas ļaus mums reaģēt ātri un efektīvi nākotnē. Izmantosim šo iespēju un stiprināsim mūsu sadarbību aizsardzības un izlūgdātu apmaiņas ziņā. Ir eh, ļoti viegli konstatēt, ka kolektīvi efektīvi. Visas dalībvalstis um, tērē vairāk nekā kāda atsevišķa lielvara, tomēr mēs ļoti daudz līdzekļu izmantojam neefektīvi. Un uh, kā mēs varam um, konstatēt teroristus, ja mēs nemainamies ar informāciju, kā mēs varētu konstatēt, kur notiek nelegāla ieroču tirzniecība melnajā tirgu, ja mēs neblaķēsim um, pārobežu tirzniecību Eiropas Savienības sadarbība ir atbilde. Tas nenozīmē, ka suverenitāte tiks atņemta valdībām vai valstīm. Tas nenozīmē arī, ka mēs izstāsimies vai atkāpsimies no NATO. Uh, 46. pānta 7. punktā ļoti skaidri ir teikts, ka ir nepieciešams atbalstīt kopīgs pētījums, specializācija, iepirkumus, arī lielāka tirgus integrācija ir nepieciešama. Es aicinu, sadar, lai šī sadarbība aizsardzības jomā būtu prioritāte. Tālāk Plenkoviča kungs, lūdzu. Hvala lijepa, potpredsjedniče Črnecki. Paldies, priekšsēdētāji augstās pārstāvis kundze. Pēc brutālajiem teroristu uzbrukumiem Parīzē Francija lēma izmantot šo savstarpējās aizsardzības klauzulu. Un tas ir noticis pirmo reizi. Šī klauzula paredz arī, arī sagatavotību no dalību valstu puses īstenot šīs normas. Es redzu šeit iespēju arī izcelt dalību valstu devumu. Mēs redzējām, ka dalību valstis iesaistījās un arī to ļoti aktīvi ar vēlēšanos um, atbalstīt Franciju, kā arī, uh, lai palīdzētu Francijai citās militārās operācijas, uh, kur tas ir nepieciešams. Un mums ir jāskatās, kur mēs varētu stiprināt sadarbības mehānismus, iekļaujot arī Eiropas institūcijas, ņemot vērā arī plašāku globālo kontekstu. Ir jāstrādā pie globālās Eiropas drošības aizsardzības um, stratēģijas, Un tādā kontekstā mēs varētu arī skatīties, kā labāk īstenot 427 pāntu, ņemot vērā arī 222. ANO hartu. E, tas viss ir jāliek Eiropas Savienības kontekstā. Tālāk ir jādomā arī par rīcības plānu aizsardzības jomā, un Baltā grāmata aizsardzības jomā ir arī prioritāte tuvākajos sešos mēnešos. Paldies! Tālāk Zāles kungs, lūdzu. Kolegovia, naša rezolūcija správne požaduje. Kolēģi, mūsu rezolūcija vēršas um, pie visiem ar um, nolūku pieprasīt lielākas drošības garantijas. Un arī Eiropas Savienības iet jānodrošina ANO drošības padomē. Kā tas saistās ar Francijas rīcību, vai ir iespējams divpusēji šīs prasības apmierināt? Tas šeit ir divas prasības drošības garantības pilsoņiem un arī vieta ANO drošības padomē. To mēs varam paveikt tikai tad, ja mums būs Eiropas armija. E, lai arī šī armija būtu neliela, tomēr tāda ir jābūt, un to varētu izmantot Eiropas Savienības vajadzībām. Un ne tikai tas mums ir nepieciešams arī Eiropas Savienības izlūkošanas dienas un bez kopējas pavēlniecības, bez Eiropas izlūku dienesta e, šos uzdevumus e, saskaņā ar Lisbonas līgumu mēs varēsim izpildīt. Paldies. Takujam. Paldies. Tālāk Kēlam kungs. Čenkoju pārco, panie prezidents. Lielas paldies priekšsēdētē. Magarīnī kundze. Šis izaicinājums, ko izraisīs islāma terorisms, ir, ir ļoti liela problēma gan katrai dalībvalstī, katrai, katram pilsonim. Un tāpēc Francija arī lūdza, lai tiktu sniegta savstarpēja aizsardzības klauzula. Šī Parīzes rīcība tā ir tā kā katalizators, tā kā modinātājs, kas liek mums domāt par to, kā aktivizēt un labāk koordinēt mūsu kopīgās aizsardzības un drošības politikas. Uh, Tagad ir uzdevums izmantot pilnīgi visu potenciālu, kas ir atrodams saskaņā ar līgumu. Šis potenciāls aizsardzības ziņā joprojām ir stipri teorētisks, un jautājums ir par to, vai 222. pants būtu jāizmanto paralēli 42. panta 7. punktam. Uh, jo tādā veidā mēs varētu izmantot eh, pilnīgi visus Eiropas Savienības eh, līdzekļus, lai aizsargātu cietušo valsti. Ir nepieciešams stiprināt sadarbību ar NATO, eh, lai drošības un aizsardzības kārtība būtu savstarpēji papildināmi, tīpaši, ja runa par uzbrukumu kādas dalībvalsts teritorija. Ir praktiski jāizmanto Eiropas kapacitāte, un tāpēc ir nepieciešams arī pastāvīgais štābs vai palielniecība, kas būtu gan strateģiski, gan operatīva. E, šāda palielniecība nozīmē, ka tas būs arī centrs, kas nodarbosies ar ārkārtas plānošanu. Paldies! Tālāk vērts prēdes kungam uz pusotra minūte. Paldies, e, terorakti, kas e, smagi skāra Franciju. Uh, skāra ne tikai frančus, bet arī visu, e, visus eiropiešus. Un vienīgais veids, kā cīnīties pret terorismu, vajadzētu būt Eiropas līmeņa um, veidam. Un sastarpējās aizsardzības klauzula ir ļoti svarīgs soldārta sistēmas elements, un šis soldārs pie, pieteikums ir ļoti spēcīgs elements šajā krīzes laikā, kas uh, pār mums planē, un vairākas valstis atbalstīja Francijas teikto, un es eh, sveicu to, kāda reaktivitāte un saistība no citām valstīm. Un, eh, Protams, ka ir ļoti liela dažādība Eiropā un ir nepieciešams, lai pēc vārdiem sakotu konkrēti darbi. Un, un pat, ja individuāli pienesumi varbūt eh, nav tik lieli, bet tie tomēr uh, nav arī mazi, un uh, te pavarās lielisks iespēju loks, lai pastiprinātu aizsardzības un drošības politiku. Mums ir jāizmanto šī iespēja, lai definētu skaidru aizsardzības stratēģiju, jākopīgo mūsu līdzekļi, tā ir absolūta nepieciešamība. Mēs vairs nevaram atļauties katrs rīkoties mm, uh, individuāli, tā ir mm, mūsu uh, kopīgā prioritāte cīņa pret Daešu, pielikt punktu karam Krija, eh, Sīrijā, stabilizēt eh, savienību. Eiropā ir jārīkojas kā vienotam blokam, lai mainītu lietas. Liels paldies! Tagad eh, Kovačeva kungam vārds. Paldies priekšsēdētāji! Mogherīnī kundze! Eiropas pilsoņi no mums sagaida ātrus un efektīvus risinājumus, jo briesmas ir klātesošas un jums vajadzētu mums palīdzēt un kopā ar ASV, Krieviju, Ķīnu un Arābu valstīm ANO vadībā miera procesa ietvaros mums ir jānodrošina miera, mierīga nākotne Irijā un Sīrijā tā, lai um, bēgļi, kas atrodas mūsu teritorijā, varētu mierīgi atgriezties. Un runājot par 42.7. pantu, tas ir kā katalizators, lai veidotu drošības un aizsardzības kapacitāti Eiropas Savienībā, tostarp arī Eiropas izlūku dienestos un arī izveidot Eiropas armiju. Kā pirmos soļus šajā virzienā mums vajadzētu izveidot civilo un militāro centru stratēģiskā un militārā ziņā, kas koordinātu uh, Mm, darbības plānus steidzamu situāciju gadījumā, tāpat arī citas operācijas, kas izrietētu no 42.7. Un mm, te ir pastāvīgi jāsadarbojas ar NATO un nevis jādublējas, un lai efektīvi risinātu migrāciju, cīņu pret terorismu un radikālo islamu, mums ir jāpilda savi solījumi, ir kaunpilni, ka Um, vadītāji Briselē pieņem lēmumus, kurus pēc tam nepilda finanšu jomā. Liels paldies! Tagad ir brīvā mikrofona procedūra. Mašiča kungam vārds. Hvala lijepa. Vjerujem da je svakome razumnom jasno kako ovo... Paldies, es uzskatu, ka katrs ju, um, cilvēcīgs cilvēks redz, ka Mm, šo teroru draudu vienpusēji nevar rīko risināt dalību valstis vai kopīgu pieeju Francijai nepieciešama atbalsts ne tikai tāpēc, ka tas jādara saskaņā ar 42.7 punktu, bet tāpēc, ka tas ir pareizi tā darīt, un tas ir mūsu visu interesēs. Mm, es neesmu pārliecināta, ka šīs klauzulas. Uh, Mm, piesaukšana ir labākais veids, kā rīkoties. Tas nozīmē, ka mēs atzīstam to, ka Francija tiek pakļauta bruņotam uzbrukumam, ko var īstenībā veikt tikai cita valsts, un tas nozīmē, ka islama valstī tiek piešķirts valsts status, kas ir pretrunā ar mūsu līdzinējo pieeju. Par, svī, par spīti mūsu Uh, cīniņiem, mums tomēr vajadzētu islama valsti skatīt kā terora organizāciju. Un tāpēc uh, šī uh, aizsardzības un drošības klauzulas piesaukšana nav es interesēs. Mums ir nepieciešams sniegt atbalstu Francijai uz brīvprātības pamatiem. Paldies! Tagad vārds Izabelai Andolfi, jūsu rīcībā viena minūte. Liels paldies priekšsēdētāji. Francija piesauca 42. panta 7. punktu par savstarpējās aizsardzības klauzulu, un tas ir saprotam, ņemot vērā to, kas notika Parīzē, bet no juridiskā viedokļa raugoties, mums ir arī cits pāns, kurā ir precizēts, ka kad valsts cieš no terora uzbrukuma, ka tad ir iespējams rīkoties arī atšķirīgi, un te mēs saskaramies ar ISIS, kas nav valsts, ja vien mēs neleģitimējam šo organizāciju kā valsti, un tad vēl ir starpvaldību metodas. Pie tam Francija ir sākusi uh, bombardēt Sīriju vienpusēji un arī citas dalība valsts to dara, bet ko dara Eiropas Savienība? Nav uh, koordinētas e, reakcijas un kādas Eiropas koordinēšanas e, pret šo terora rīcību. Vārds tagad Marijas kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Šī sastarpējās aizsardzības klauzula 42 panta 7 punktā un arī 22.2 pants. Nu, tur ir teikts, ka dalība valsts ir cietusi no terora akta un tad tā saņem palīdzību, kas attiec uz visu tās teritoriju. Līdz ar to šo klauzulu nevar izmantot tad, kad tiek pārkāpt jāatbalsta nacionālā drošība valstī. Tātad Francijas lūgums pēc militāra atbalsta citur nav atbilstīgs, ka iespējams, ka varbūt tur vispār tiek meklēti kādi dārgumi, nevis cīņa pret uh, terorismu. Un uh, neatkarīgas, or, neatkazītas domnīcas teica, ka Daiši ir liela daļa no Sīrijas opozīcijas, ko atbalstīja Francija, un ka to veido islamistu grupas, un tas savukārt parāda to, kādas ir šīs uh, organizācijas, un to Eiropas valdības neņem vērā, ka dalību valstis mm, uh, ka tam vajadzētu, nevajadzētu iesaistīties tādās imperialistu karās karos. Paldies! Tagad Georgijus Ekideus. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το άρθρο 42... Paldies priekšsēdētāji. 42.7. klauzula no līguma par Eiropas Savienību, jeb uh, savstarpējās aizsardzības klauzula. Uh, ir augsta līmeņa pienākums dalību valstīm atbalstīt citu dalību valsti, kas pieredz savā teritorijā uzbrukumu vai kurai tiek draudēts ar eh, nākotnes militāru uzbrukumu. Tas bija ļoti prātīgs lēmums, un tas parādīja, ka Eiropas Savienība spēja izšķirīgi parādīt solidaritāti dalību valstī. Uh, kā lai mēs šajā gadījumā noticam šīs solidaritātes patiesumam. Gadiem ilgi jau zināms, ka Turcija apdraud Grieķiju ar kāzus belī, un uh, Turcija apdraud uh, Grieķijas juridiskās tiesības un neatzīst uh, Kipru, kas ir Eiropas Savienības dalība valsts. Kāda ir Eiropas Savienības nostāja šajā jautājumā? Vai tā ir pieprasījusi Turcijai pārtraukt šādi izturēties? Uh, Šajā gadījumā Eiropas Savienība nerīkojās izlēmīgi, kā gan var sagaidīt izlēmīgumu no Eiropas Savienības, kad situācija ir sarežģīta un paredz militāru iejaukšanos. Paldies! Tagad vārds Mogirīnī kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms teikšu, ka šobrīd mums acīm redzam ir darīšana ar tādiem draudiem, kas eh, nebija iedomājami pat pirms sešiem gadiem, kad tika eh, pieņemts Lisabonas līgums, jo vienmēr paturēsim prātā, ka teroristu eh, nacionalitāte bija Eiropas, viņi bija Eiropas valstu pilsoņi, taču viņiem bija pavisam noteikti ārējā saikne. Viņi bija izgājuši apmācību, saņēmuši resursus un atbalstu no ārpuses. Un eh, līdz ar to te parādās saistība ar to, kas notiek Sīrijā un ko dara Daesh. Līdz ar to šī robeža starp pārēju un iekšēju vēl pirms sešiem gadiem bija daudz skaidrāk nekā šobrīd. Līdz ar to Arī atbildot uz eh, tiem ka, no jums, kas teica, ka ir nepieciešams sargāt mūsu robežas, paturēsim prātā, ka Parīzes uzbrukums, diemžēl, īstenoja cilvēki, kuriem kabatā bija Eiropas Savienības valstu pases. Tāpēc te nav runa pat tik daudz eh, par Eiropas Savienības teritorijas aizsardzību no ārpuses. Nē, tas ir daudz aspektu jautājums, eh, par to, kā garantēt iedzīvotāju drošību no tādiem apdraudējumiem, kas nāk gan no ārpuses, gan no iekšienes, un te ir vajadzīgi dažādi veidi pasākumi. Es ceru, ka globālā stratēģija, pie kuras mēs strādājam, palīdzēs mums pārdefinēt arī kopīgo virzību, ar kuras palīdzību garantēt Eiropas iedzīvotāju drošību šajos laikos, eh, kuru daba pati par sevi mums ir jauna Tagad es atbildēšu uz eh, konkrētiem komentāriem. Pirmkārt, 42.7 panta piemērošana un nevis panta 222. Pirmkārt, norādīšu, ka dalību valstu ziņā ir pieņemt politisko lēmumu attiecībā uz to, kuru pantu tās grib iedarbināt, lai lūgtu dalību valstu atbalstu. Taču salīdzinot šos abus pantus, par kuriem šobrīd tiek runāts, jāteic, ka 42.7 attiecas uz bruņot agresīvai bruņot uzbrukumu. Un uh, tam ir dažādas lingvistiskās versijas, dažādās valodās, te ir runa par uzbrukumu dalību valsts teritorijā, kamēr 222 attiecas uz teroristu uzbrukumu vai dabas vai cilvēku izraisītu katastrofu. Runājot par pienākumiem, abos gadījumos dalību valstīm ir pienākums rīkoties, uh, sniegt savu devumu. 4,2.7 gadījumā atbalsts nāk no atsevišķām dalību valstīm, kamēr 222. panta gadījumā tiek aicināts mobilizēt Eiropas Savienības instrumentus. Runājot par īstenošanu, un te, manuprāt, eh, diskusija kļūst interesanta nākotnē, 4.2.7 atstāja atvērtu īstenošanas procesu, uh, Un šeit es varu komentēt, ka tās vadlīnijas, par kur noderīgumu jūs sacījāt un par kur tika runāts 2012. Eh, gadā, manuprāt, šobrīd, jā, mēs pieredzam šī panta īstenošanos realitātē, mēs apkopojam savus resursus, savas zināšanas, padomus. Mēs uh, esam piekrituši piekrist Francijas valdībai, ka tā piemēroja šo 42.7 pāntu. Lēmums no visām pārējām dalībvalstīm tika pieņemts 24 stundu laikā, un tā bija ļoti strauja reakcija no visiem dienestiem. Un es uzskatu, ka tas darbs, ko paveica mūsu juridiskie dienesti un mūsu struktūras, kas rūpējās par šādu līmeņu atbalstu, un arī koordinācija starp dalību valstīm notika. Bet runājot par 222. panta eh, piemērošanu, šeit koordinējošā loma ir Eiropas Savienībai, jo tiek piemērot Eiropas Savienības instrumenti. Tomēr, kā jau es savā ievadrunā sacīju, Pat tad, ja 42.7 formulējumā netiek eh, piešķirta kāda īpaša loma Eiropas Savienībai īstenošanas procesā, mēs kopā ar Franciju un visām dalību valstīm 17. decembra Eiropadomē nolēmām, iesaistīt visas attiecīgās Eiropas Savienības struktūras, ieskaitot manējo šī panta īstenošanas procesā. Tā bija politiska izvēle, un, manuprāt, šī izvēle liecināja par mūsu visu gatavību piemērot šo pantu kā veidu Eiropas Savienības lomas stiprināšanai šajā jomā. Kāds no elementiem var šķist tehnisks, bet, bet tas ir svarīgs, to pieminēja Elmārs Broks, proti pieprasītās darbības lokācija atšķiras 42.7 gadījumā un 222 gadījumā. Piemēram, 222. panta gadījumā palīdzība tiek sniegta dalību valsts teritorijas ietvaros, lai pastiprinātu dalību valsts iespējas krīzes laikā Kamēr 42.7 gadījumā Francija lūdza atbalstu ārpus savas teritorijas eh, notiekošajās norisēs, Jā, patiešām bija arī citi panti, kurus būtu varēts piemērot, vēl neskaitot šos abus, kā jau jūs zināt, Mums ir arī 44. pāns, kas vēl nekad nav ticis piemērots. Tas būtu paredzējis militāru misiju, misiju vai operāciju KDAP ietveros. Iesaistot tās dalību valstis, kas, ja es atceros pareizi, vēlētos piedalīties uh, Eh, un šīm valstīm būtu jāuzņems iniciatīva kopā ar pārdomi, eh, vadīt Eiropas Savienības vārdā KDAP misijas vai operācijas. Mans politiskais vērtējums ir bijis un joprojām ir, un es eh, pieļauju, ka padomi arī mani šajā atbalsta, ka Eiropas Savienībai kā tādai nevajadzētu sākt militāru operāciju pret Daešu. Tā ir politiska izvēle, nevis līgumu tehniska pielietošana, un es domāju, ka arī šajā plenārsēžu zālē vairākums no jums piekristu man, ka, nu, situācijas var visādi mainīties, taču es neuzskatu, ka tā, ka ka kopējā drošības un aizsardzības politika būtu instruments militārai intervencē pret Daešu Sīrijā un Irākā. Lai arī Eiropas Savienībai kā tādai instrumenti ir. Četrdesmit divi punkts septiņi savā ziņā pavērš jaunā gaismā Eiropas Savienības struktūru lomu. Bet no otras puses mums ir arī diplomātiskais un monetārais darbs, un tāpat arī darbs Eiropas Savienības iekšēnē pret Dāiešu koalīciju ie, mūsu globālo solījumu ietvaros, kas skar šo cīņu pret terorismu. Ja mēs runājam par saistību ar NATO, es gribu skaidri teikt to, ko daudz no jums jau zina. Tās valstis, kas ir arī NATO dalība valstis, veica savstarpējās aizsardzības darbu brīvprātīgi kā papildu elementu, un tas ir arī norādīts 42.7 pantā, proti uh, solījumi, kas tiek doti šī panta ietvaros, ir saskaņā ar NATO ietvaru, proti tikai kā papildu iespēju bez kādas pārklāšanās. Uh, Un vispārīgāk sakot, šajos pāris mēnešos es savā amatā un Jens Stoltenbergs, NATO ģenerālsekretārs, esam ievērojami pastiprinājuši Eiropas Savienības un NATO sadarbību, un es uzskatu, ka tā kļūs aizvien stiprāka un konkrētāka. Uh, Mums izstrādājot savu stratēģiju no šī brīža līdz jūnijam un NATO gatavojot NATO samitu jūlijas sākumā. Šie abi procesi notiek paralēli un acīm redzami mūsu ceļi ir atšķirīgi, taču šie ceļi ir savstarpēji saistīti un mēs apmaināmies ar viedokļiem, jo īpaši tajās jomās, kur mūsu sadarbība var būt savstarpēji papildinoša visu kopējam labumam jo īpaši tajās jomās, kur Eiropas Savienība var sniegt īpašu pievienoto vērtību, piemēram, attiecībā uz kiberdrošību. Tā tad ir sadarbības jomas, eh, kurās sadarbība kļūst tikai stiprāka. Francijas lēmums aktivizēt 42.7 skaidri liecina par to, ka Eiropas Savienība var tikt uzskatīta un to var uzskatīt par efektīvu drošības jomas spēlētāju, un tādu to pirmkārt var uzskatīt tās dalību valstis. Otrakārt, solidaritāte ir daļa no mūsu savienības. Treškārt, visi līguma panti var tikt izmantoti. Un par to mums nav vajadzīgas teorētiskas vai ideoloģiskas diskusijas, Pirmkārt, mēs šajā gadījumā nevaram atļauties ideoloģiskas debates. Um, drošība mūsu kontinentā ir pārāk uh, apdraudēta. Mums ir jāpiemēro tie instrumenti, kas jau ir mūsu rīcībā, un mums ir jāveido politiski apstākļi, lai mēs to varētu darīt kopīgi. Uh, liekot uzsvaru uz to pievienoto vērtību, ko var sniegt Eiropas Savienība, tostarp arī drošības un aizsardzības dimensijā, kur eh, šī pievienotā vērtība var kļūt par aizvien svarīgāku un nacionālajām interesēm kalpojošāku, pat efektīvāk nekā tīri nacionālas pieejas. Eiropas Savienība patiešām ir pievienotā vērtība, un šajā kontekstā es gribu pieminēt 17 misijas un operācijas, ko mēs jau īstenojam visā pasaulē. Tas ir instruments visām dalību valstīm, lai tās kopā varētu rīkoties dažādos pasaules punktos, un kopā mēs tur spējam darboties labāk nekā atsevišķi. Uh, jo ir specifiskas dimensijas, kur Eiropas Savienības instrumenti funkcionē labāk nekā NATO vai ANO instrumenti. Un, manuprāt, tas ir kaut kas, ko Eiropa padome vienprātīgi atzīst gan um, decembra 13. gada uh, secinājumos, gan arī 15. gada secinājumos. Uh, KDAP dimensija tiek atzīta, un es esmu pārliecināta, ka ar šī parlamenta atbalstu nepieciešamais politiskais darbs tiks paveikts, lai panāktu, ka līguma panti tiek īstenot pilnībā un veiksmīgi par labu visiem Eiropas iedzīvotājiem. Paldies! Dziękuję bardzo. Liels paldies! Un līdz ar to mēs esam pabeiguši šīs diskusijas un